Paldies, priekšsēžkungs. Pilnībā apzinos, ka ir jau ļoti vēl vakar stunda, bet vispirms gribētu jums visiem pateikties par jautājumiem, jo es domāju, ka bija skaidrs apstiprinājums tam, ka jums ir ļoti augsta līmeņa ekspertīze eh, vides, sabiedrības veselības, kā arī rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komis, komitejās. Šeit bija redzama ne tikai ekspertīze, bet arī uh, uh, deksme eh, par ES pilsoņu uh, interesējušiem jautājumiem, kas šeit parādījās, un es zinu, ka jūs šajā jomā esat jau strādājuši daudzus gadus. um, savu ekspertīzi dodot šajai, ieguldot šajā jomā, un tā būs ļoti nozīmīga nākamo piecas gadu laikā, un šodien esam daudz runājuši par nākotni, un es jums varu šajās, šajā pēdējo pāris minūšu laikā pastāstīt, kādas es redzu kritērijas, kur Eiropas pilsoņi mums sekos. Eiropas komisijai un parlamentam nākamā piec gadu laikā. Vai mums izdevās klimata izmaiņas uh, ietekmēt Eiropai, piegādāt uh, tīru piem enerģiju, uh, pilsoņiem dot drošību, uzticamību energo drošības jomā, vai mēs izaugsmi atjaunojām jauns darbvietas, vai mēs esam sagatavojuši Eiropu uh, šai asijai konkurencei šajā jaunajā uh, globalizētajā pasaulē. Un pēdējais kriterijs varbūt vēl svarīgāks, vai mēs to izdevā, izdarījām savā Eiropas veidā, tātad eh, videi draudzīgi, ar eh, ilgspējīgu politiku, kas darbojas un saglabājot augstos sociālos standarts. Es zinu, ka uh, nebūs vienkāršu atbilžu uz šiem ļoti sarežģītiem jautājumiem, un mums būs ļoti e, stingri žūri, jo mūsu pilsoņi būs vislabākie tiesneši, e, vērtējot, kā mēs šos ļoti ambiciozus mērķus esam sasnieguši. Bet, kā jau es teicu, izaicinājumi ir milzīgi, bet es arī ticu, ka Eiropā, Eiropā ir ļoti labas iespējas priekšnoteikumu, lai viss šīs izmaiņas nepieciešamās notiktu. Un es ticu, ka ar jūsu e, palīdzību mums izdosies tas. Es ar daudziem no jums esmu jau strādājis kopā savā esošajā funkcijā, kā jūs ļoti labi ziniet, es atbildēju par attiecībām ar Eiropas parlamentu, strādāju visvairāk ar konstitucionālu jautājumu komiteju, uh, juridisko jautājumu komiteju ar priekšsēžu kungu, e, komiteju vadītāju e, konferencē un iepriekš e, arī ar viņu, kad viņš bija Eiropas parlamenta priekšsēdis. Un es ļoti ticu šai ciešai sadarbībai starp mūsu institūcijām. Mēs ļoti atbalstu struktūrēto dialogu, tātad cieši darba attiecības starp komiteju un komisiju darbu veikšanā, e, sekojot mūsu darbu izpildē, un ja es saņemšu jūs atbalstu, es darīšu visu manos spēkos esošo, lai šo tradīciju turpinātu, lai šī sadarbība būtu visciešākā, visefektīvākā, kāda tā var būt. Uh, būšu gatavs jebkurā brīdī ierasties šeit, e, kad jūs, jūs tur nepieciešamību šos jautājumus ar mani pārunāt, strādāt oficiālā personīgā līmenī ar visiem jums kopā, jo es ticu, ka tikai kopīgi mums izdosies virzīties uz priekšu un sasniegt ambiciozos mērķus, kurus esam sev noteikuši nākamajiem pieciem gadiem. Paldies par visiem jūsu jautājumiem, paldies! par ļoti labo uzklausīšanas atmosfēru. Es ļoti augstu to vērtēju un, ja saņemšu jūs atbalstu, ar prieku strādāšu ļoti cieši ar jums visiem kopā. Paldies! Uh, thank you very much, uh, Mr. Com Paldies, komisārkungs, viceprezidenta amata kandāts par jūsu atbildēm, jūsu Eh, galavārdu un eh, jūsu piec dienu eh, smago darbu gatavojoties mūsu uzklausīšanai. Mūsu kolēģi, visi, kas šeit ir vēl zālē, paldies! Jūs bijāt ļoti pacietīgi un jūs esat dedzīgi. Par energo savienību tas skaidri parādījās, sēžot šeit kopā ITRE koordinatoriem rīt izvērtēšanas sanāksme notiks 9.30 pirms mūsu kopējās sanāksmes ar NV komiteju. Paldies Džani Lavijam, mūsu sanāksmes eh, līdz priekšsēdim. Paldies! Paldies, NV koordinatori, mēs sāksim rīt deviņos eh, jau savu sanāksmi no rīta. Un pēc tam mēs tiksimies ar ITR komitejas koordinatoriem gala vērtējumu pieņemšanai. Ir e, diezgan vēls, lai teiktu e, e labu aprīt vakarņām, bet, e, nu, cerams, ka vienalga tā būs.